Αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια πρώτο θέμα στην ημερήσια... Α, συγγνώμη, κύριε... Godātie kolēģi, Sasolīkungs, vai jūs gribat izteikties par reglamentu? Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties kolēģiem. Vakar vakarā Itālijas policija arestēja piecus cilvēkus, kas gatavoja mafijas uzbrukumu pret vienu no mūsu kolēģiem. Uh, pret Rozārio Krošetu, kas ir šī parlamenta deputāts. Viņš ir bijušais Sicīlijas pilsētas mērs. Šodien 20. janvārī bija paredzēta šī uzbrukšana. Es eh, gribētu atgādināt, ka Beļģijas varas iestādes vēl nav piedāvājušas pavadoņus, eskortu un aizsardzību Kručeto kungam. Kā parlamenta prezidents zina, Kručeto kungs Itālijā atrodas drošības sargājušo, iest, kārtības sargājušo iestāžu aizsardzībā. Es gribētu aicināt parlamenta priekšsēdētāju nodrošināt aizsardzību parlamenta deputātam un spērt soļus, uh, lai tas tiktu izdarīts uh, pēc iespējas drīzāk, jo savādāk viņš nevar veikt savus deputātu pienākumus. Paldies! Ευχαριστώ θερμά κύριε Σασόλη. Είχατε απόλυτο δίκιο να... Lielas paldies Sasolī kungam. Jums ir pilnīgi taisnība, ka jūs pieminējāt šo jautājumu plenārsēdē. Bet tagad ķersimies pie balsošanas. Pirmais punkts ir Eiropas ombūda ievēlēšana. Saskaņā ar reglamentu 20, 204. punkta piekto apakšpunktu. Ir trīs kandidāti, kurus nosaukšu alfabētiskā kārtībā. Vittorio Botoli, Nikiforos Diamonduros un Piers Īvs Monete. notiks balsošana, katram kandidātam ir jāsaņem vairākums balsu. Tie uh, balsojumi, kas būs kā atturēšanās, netiek skaitīti. Un tagad es pārēšu uz angļu valodu, jo mums vispirms vajadzēs izmēģināt balsošanas procedūru. Mums ir vajadzīgi vismaz 368 balsotāji saskaņā ar reglamentu. Es zinu, ka zālē jūs ir vairāk, bet tomēr pārbaudīsim. Un jums tas patiks. Mums ir ļoti Interesants balsojums paredzēts kā izmēģinājuma balsojums. Man jums ir jāatkārto instrukcija, kas jums ir izdalīta visās oficiālajās valodās jums priekšāsošajos dokumentos. Pirmkārt, kursors ir jāvirza uz jūs izvēlētā kandidāta vārda pusi To jūs izdarat ar divām zilajām podziņām. Pēc tam jānospiež plus zīmīte. Pēc tam iedegsies zila lampiņa. Nevis zaļa, nevis oranža, bet zila lampiņa. Visiem no jums. Un asterisks parādīsies pirms izvēlētā kandidāta vārda. Ja jūs vēlaties norādīt uz savu klātbūtni bez balsošanas, tad nospiediet nulles podziņu. Jūs varat mainīt balsojumu pirms balsošanas slēgšanas. Jūs varat vēlreiz izlas, izvēlēties citu kandidātu un nospiest nulles podziņu. Pēc tam izvēlēties otru kandidātu un tad, kad kursors ir pret viņu vārdu, tad plus zīmīt nospiediet. Tā kā tā procedūra ļoti sarežģīta, vispirms to pārbaudīsim pārbaudē esam izvēlējušies citus kandidātus. Arī tie ir alfabētiskā kārtībā pieminēti. Šis balsojums pārbaudīs arī šī sasaukuma kultūras zināšanas. Izvēlētie kandidāti izmēģinājumu balsojumā ir Picasso, Renoirs un Van Gogs. Vai esat gatavi izmēģinājumu balsojumam? Sāksim balsot! Visiem jāpiedalās šajā balsojumā. Lūdzu, izmantojiet kursoru Nospiediet vajadzīgo podziņu, kā norādīts instrukcijā. okay. Has, has everyone... El Greco, they didn't ask me, Mr. President. El Greco nav iekļauts šajā sarakstā. Es noteikti viņu būtu pieteicis, bet man pieteikums jau bija gatavs. Vai visi ir nobalsojuši? Paldies, beidzam balsot.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 To to Kolēģi, es domāju, tagad mēs varam pāriet pie īstās balsošanas. Reload the new list. It's exactly the same system. Are you clapping? to darīsim tieši tāpat. Vai jūs esat priecīgi, tāpēc, ka Van Gogs saņēma vairāk balsu, ja jūs gribat izteikties, tādēļ sitat plaukstu? Atvainojiet, priekšādātā kungs, taču mana balsošanas iekārta nedarbojas. Mēs nosūtīsim jums tehnisko darbinieku, kas jums palīdzēs. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Godātie kolēģi, mēs gatavojamies un pavisam drīz mēs varēsim balsot. It appears that Mr. Van Gogh wants to be a candidate for ombudsman as well. Šķiet, ka Van Gogha kungs vēlas būt kandidāts arī ombuda amatam, un viņš nevēlas izstāties no ombuda kandidāta saraksta. We can go. We can go. Είμαστε έτοιμοι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Θα δείτε... Godātie kolēģi, tagad sāksim balsot pa īstam. Jūs redzēsiet trīs ombudu kandidātus uz ekrāna, trīs vārdus. Lūdzu, balsojiet. Es ceru, ka visi jau to ir izdarījuši. Tātad beidzam balsot.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 Pirmajā balsošanas kārtā Diemonduras kungs jau ir ievēlēts šajā amatā. Apsveic jūs, Diemonduras kungs, ja jūs vēlaties, jūs varat izteikties. Es sveicu arī abus pārējos kandidātus. Viņi visi izgāja cauri ļoti sarežģītai uzklausīšanas procedūrai, komitejās, politiskajās grupās, vai Diamandurosa kungs ir zālē. on behalf of the on behalf of the commission the floor komisijas vārdā aicināšu izteikties Valstrēms kundzi. Thank you very much, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Vispirms es gribētu Eh, apsveikt Diamandorusa kungu par ievēlēšanu ombudamatā, un kā viņš pagājušā gada ziņojumā ir rakstījis, viņš saka, ka pats galvenais ir vairot uzticību no pilsoņu puses Eiropas Savienībā. Mēs varam atbalstīt šo izteicienu. Un uh, Mums visiem būs ļoti svarīga loma arī dot savu ieguldījumu šajā svarīgajā darbā. Mums kā institūcijām, kā individiem būs e, jādod sava daļa šajā darbā. Attiecības starp komisiju un ombudu vienmēr ir bijušas ļoti labas un ļoti konstruktīvas mūsu sadarbība ir kļuvusi even, pat, pat labāka un produktīvāka. Un Eiropas ombuds un viņa kolektīvs, veicot savu izpēti, ir darījuši ļoti daudz, lai veicinātu pakalpojumu kultūras izplatīšanos. Ir arī ļoti svarīgi secinājumi no kritiskiem komentāriem gūti, un mēs arī redzam, ka e, puses e, aizvien biežāk arī panāk tāds labvēlīgs risinājums sarungaitā. E, mēs ceram, ka šis darbs turpināsies, un komisija cītīgi vēros turpmākās ombude darbības. Nākamie gadi būs ļoti interesanti un arī ļoti izaicinoši ombudu institūtam un es domāju arī par jaunajām iespējām tagad, kas izriet no Lisabonas līguma. Tiesības uz labo administrāciju ir ierakstīta uh, fundamentālo tiesību hartā un man šaubu nav, ka Ombuda kungs arī turpinās sniegt savu ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā, palīdzēs veidot caurskatāmas institūcijas, un, un mums visiem ir pienākums atbalstīt viņu šai darbā. Vēlreiz apsveicu jūs, Ombuda kungs, un es vēlu jums visu to labāko, un vēlu jums spēt izpildīt visus šos svarīgos uzdevumus, ko arī visi mēs gaidām no jums. Paldies! πολύ την κυρία Βάλστρομ και την Επιτροπή. Paldies Valstrēms kundzei. Paldies, un tagad ir paredzēts balsojums saskaņā ar darba kārtību. Tā ir vienkāršotā procedūra, un pirmais ir Hībners kundzes ziņojums kopējā muitas tarifa autonomu nodokļu pagaidu atlikšana attiecībā uz dažu rūpniecības ražojumu importu Madeirā un Azoru salā. Mums ir vienots balsojums, tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. Zvango. I, I, I... Atkal jūs par Van Gogu balsojat? Domāju, ka kolēģi ir paspējuši nobalsot. Επιτρέψτε μου τότε στο ενδιάμεσο να πω στον κύριο Διαμαντούρο. Ε... Es vēlējos uh, pateikt dažus vārdus Diamandurus kungam. Es vēlējos saskaņā ar 204. reglamentu pāntu, 7. punktu, nodot zvērestu e, Eiropas kopienties priekšā, tad, kad viņš stāsīs amatā. Un tagad skatīsimies, kā ir izvērtusies balsošana. Pērās Fifavorijas. Beidzam balsot. 628 kolēģi nobalsoja par, 17 pret. Hibners kundze, es jūs sirsnīgi sveicu ar panākumiem. Tālāk mēs balsojam par lēmumu priekšlikumu, Eiropas parlamenta lēmums par priekšlikumu iecelt savu kandidātu amatam komitejā, kuras uzdevums ir izraudzīties tiesas un vispārējās tiesas tiesnešus un ģenerāla advokātus. Kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Liels paldies kolēģiem par sadarbību. Un visbeidzot. Mēs balsojam par Eva Žolī ziņojumu AKK un Eiropas kopienu partnerattiecību nolīgumu, Kotonu nolīgumu otrā pārskatīšanu. sākam balsot par grozījumiem. Pirmais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četrsimt deviņdesmit seši kolēģi bija par, simt septiņdesmit pieci pret pieņemts. Otrais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 397 kolēģi bija par un 279 pret pieņemts. Lūdzu, vai jūs vēlaties izteikties? Uh, Glēnas uh, kundzei tiks nosūtīts tehnicis, laikam nedarbojas uh, balsošanas iekārta. Tālāk, trešais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 392 kolēģi balsoja par, 284 pret, pieņemts. Ceturtais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Pēras Uforijas. Beidzam balsot. Pieņemts 509 kolēģi balsoja par, 160 pret. Šūts kungs, paldies! Paldies par atbalstu. Piektais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 324 balsis par, 344 pret. Tagad balsosim par visu grozīto tekstu par, pret, atturas, pieņemts. Paldies, un eh, Žalīkundze sveicu jūs ar panākumiem. Eh, Sekos balsojuma paskaidrojumi. Sākumā par ombuda ievēlēšanu. Bonsignors kungs, lūdzu. Con questo voto il Parlamento europeo. Paldies. Ar šo balsu.